Ja, ich lese es aber jetzt erstmal. So, liebe Kollegin. Dargie kolēģi, atsākam sēdi. Premjera vietnieks un prezidentūras pārstāvis uh, ir ieradies Nečas kungs, komisāra kungs, Olivers Rēns arī ir pie mums, godātie referenti, godātie komiteja priekšsādātāji, dārgie kolēģi. Šodien mums ir liels prieks uh, par klimata paketu un enerģētikas paketi uh, un arī par jūrniecības paketi kopīgi parakstīt. Mums tā tad ir šis prieks, un tas ir uh, mūsu kopīgā darba rezultāts, ko esam paveikuši kopā ar padomu un komisiju. Pieņemot šos divus likumdošanas uh, aktus, Eiropas Savienība pierāda, ka tā ir spējīga rīkoties izlēmīgi, uh, lai cīnītos ar problēmām ilgspējīgā attīstībā, vidas aizsardzībā un drošībā jūras satiksmē un kopīgi rīkoties šajos jautājumos. Šī te publiskā parakstīšana uzsvērs to, cik Eiropas likumdošanas akti ir būtiski Eiropas pilsoņiem. Uh, Klimata pārmaiņas un enerģētikas pakete, eh, padome un parlaments ar to ieliek pamatu, lai Eiropas Savienība līdz 2020. gadam sasniegtu savus klimata mērķus un arī turpmāk cīņā pret klimata pārmaiņām būtu vadošā. Klimata pakotne uh, aptver svarīgus likumdošanas aktus, piemēram, uh, uzlabojot emisiju tirzniecības sistēmu, uh, vai arī uh, veicinot uh, dalībvalstu centienus samazināt CO2 emisijas. Avril Doyle šeit bija referenta un Satū Hasī bija referenta, viņas ir mūsu vidū, vismaz es pieņemu, ka viņas ir šeit klāt. Redzu Hasī kundzi. Un uh, veicinot atjaunīgās enerģijas un arī CCS tehnoloģijas. Šī pakotne dod Eiropas Savienībai uh, Uh, pirms startautiskās Kopenhāgenes konferences, kas notiks gada beigās, vai, un arī iet, uh, runājot par uh, saistošu nolīgumu debatēm. Uh, tātad šie likumdošanas akti mums uh, piešķir ticamību. Kas attiecas uz jūras satiksmī, padomu un parlaments uh, samierināšanās uh, procedūrā ir vienojušies par astoņiem dokumentiem. Tas ir intensīva darba rezultāts, kas uh, ir ilgs uh, vairāk kā trīs gadus. Uh, Šis rezultāts pierāda arī Eiropas parlamenta spēcīgo spiedienu, lai nākotnē tādas jūras katastrofas kā Erika vai prestīža katastrofas nākotnē tiktu novērsts, uzlabojot drošību jūrā. Šodien mēs varam konstatēt, ka daudzi no priekšlikumiem, ko izteica Eiropas parlamenta pagaidu komiteja, uh, Eh, jūras eh, drošības eh, uzlabošanā ir kļuvuši par likumu. Pateicoties šiem noteikumiem, kuģu kontrola un pārbaude un jūras satiksmes uzraudzība un kuģu apdrošināšana tiek uzlabota, tiek ieviests pienākums apdrošināt kuģus, un šeit ir runa arī par atbildību uh, Uh, un uh, es šeit uh, priecājos, ka Avril Doyle ir ieradusies pie mums, kas arī bija referenti. Noslēgumā gribētu padoms prezidentūrai, komisijai un vīdes uh, komitejas uh, pārstāvjiem, uh, tirzniecības rūpniecības komitejai un arī tirzniecības un turismu komitejai, jo īpaši to priekšsēdātājiem un referentiem, kas strādāja pie šiem likumdošanas aktiem. Uh, Gribu viņiem visiem izteikt savu uh, sirsnīgo pateicību. Kolleginnen un kolēģi, die Sie heute bei der Unterzeichnung dieser wichtigen Gesetzesvorhaben hier anwesend. Un man ir prieks, ka šie visi cilvēki ir klāt šajā svinīgajā parakstīšanā. Man ir prieks arī, ka divi politisko grupu priekšsēdētāji ir mūs pagodinājuši ar savu klātbūtni. Par to viņiem paldies un tagad došu vārdu padoms priekšsēdētājiem. Lūdzu. Vážený pane prezidente, vážený pane eh, eh, komisāri. Godātais priekšsādātāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi, dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti. Sirsnīgs paldies par ielūgumu